tirgū. Tāpat arī jautājums par e, indiešiem bez uzturēšanās atļaus Eiropas Savienībā, kas nav tik, e, tik nozīmīgs, bet tomēr arī e, pastāv. Un arī mēs pārskatām e, likumīgos instrumentus attiecībā uz studentu apmācību, uz citiem, bet studen, Indija ir gatava un interesējas ne tikai par iespējām savus studentus nosūdīt, bet arī studentus uzņemt pie sevis. Un mēs varētu stabilizēt šo jautājumu kādā uh, eh, legāla, likumiskā, ekonomiskā ietvarā, nodrošinot biznesa un turisma iespējas, kas ir nozīmīgas. Tālāk Ķīna ir vēl viena valsts, kuras sakarā mēs esam identificējuši elementus, lai varētu izveidot kopīgu darba kārtību migrācijai un mobilitātei. Tāpat arī Ķīnas sakarā mums ir zināmas bažas saistībā ar nelegālo migrāciju, ar organizēto nozīdzību un Ķīna labi apzinās šos jautājumus. E, tā ir gatava veicināt savu diplomātu kustību, kuri nevienmēr piedalās daudzās mūsu, e, daudzos mūsu darbos, Tālāk es eh, pāriešu pie vīzu režīma atvieglošanas. Tāda ir Krieviju, Ukrainu, Moldovu, eh, Fīrovu, Serbiju, Albāniju, Melnkalnu un Grūziju. Them, uh, Mēs mēģinām uzlabot tos it īpaši ar Moldovu, ar Krieviju. Ar Krieviju darbs vēl nav pabeigts, notiek diskusijas konkrēti par. Uh, šī nolīguma satura. Tāpat arī mēs ieteicām atvērt sarunas ar Baltkrieviju. Līdz šim Baltkrievijas varas iestādes nav tam piekritušas un ir arī valstis, ar kurām mēs apspriežam atpakaļ uzņemšanas noteikumus. Šeit mēs skatām vienus, jautā, vienus un tos pašus jautājumus atšķirīgos veidos, bet, lai varētu samazināt dažādu dokumentu apjomu, lai ma ma samazinātu nodevas, vai pat atbrīvotu no nodevas, lai e, runa, e, piedāvātu iespējas noformēt daudzkārtējo vīzu, kā arī noteikumus diplomātiskajām pāsēm. Man pēdējais punkts Nē, man vēl divi būs. Viens no tiem ir par. So far we have 13 uh, agreements with par nolīgumiem, kas ir spēkā ar Hongkongu, Makau, Srilanku, um, piecām Rietumbalkānu valstīm, Krieviju, Pakistānu un um, Grūziju. Un trīs, kas vēl nav spēkā ar Kabu Verde, Armēniju, Turciju un sarunas notiek ar Azerbaidžānu un Māroku. Ja būs šī mobilitātes partnerība, tad tas palīdzēs mums atsākt sarunas konkrētā veidā. Gribu pasvītrot, ka atsevišķos gadījumos ir ļoti labi rezultāti, kā piemēram Krievijas gadījumā, citos netik ļoti, kā tas ir ar Pakistānu. Tāpēc mēs izdarām spiedienu, lai varētu nodrošināt pietiekamu darbu, jo Pakistāna ir mūsu prioritāšu sarakstā. Ar Šrilanku mums ir jau nolīgums, kurš nav darbojies, un beidzot mums ir pēdējo dienu laikā izveidot kopīgā uh, atpakaļ atpakaļ uzņemšanas komiteju. Turcijas gadījumā dokuments vēl nav parakstīts, un mēs lemjam ar Turcijas lēmēju iestādēm šos jautājumus. Visbeidzot, vīzu dialogs par liberalizāciju. Notiek dialogs šobrīd ar Krieviju, Ukrainu, Moldovu, Kosovu, Gruziju un drīzumā, domāju, varēsim sākt par to runāt ar Turciju. E, lai, bet tas notiks pēc atpakaļ uzņemšanas līguma pārakstīšanas. Tas ir mūsu interesēs. Un par Ukrainu runājot, mēs sākām 2008. gadā, bet ir bijušas zināmas grūtības taču šī ir liela valsts un tajā ir jāpaveic zināms skaits reformu. Nesen mēs tikāmies ar ārlietu ministriem. Tālāk ar Moldovu mēs esam pagājušā gadā pārgājuši pie otrās fāzes. Un es gan negribu neko garantēt, taču mēs Domājam, ka Viļņas pēc Viļņas samitā par austrumu partnerību mēs varēsim vismaz sacīt, ka tehniskais process ir pabeigts un būs ele elementu pietiekami daudz. Kosovas gadījumā. Kosovu apmeklēju pirms pāris nedēļām. Tā ir specifiska programma. Mēs eh, esam sagatavojuši 70 ieteikumus cīņai pret korupciju, organizēto noziedzību, bet dialogs norit veiksmīgi un Kosovas um, lēmēji iestāžu saistības ir līmenī. Visbeidzot, Grūzija vakar notika diskusija padome un komisija sagatavos uh, pirmdien uh, darbības plānu pēc tikšanās ar ministriem un šīs process būs pavadīts ar zināmiem kritērijiem. Ar to es varu savu uzstāšanos beigt. Es būtu varējis runāt sīkāk, taču varēšu jūs informēt sīkāk, ja jūs izrādīsiet interesi, un nākošais es varēšu arī pastāstīt vairāk par Turciju. Tas ir ļoti nozīmīgi saistībā ar šo mūsu ļoti nozīmīgo partneri un e, paplašināšanos, kas stāv priekšā. Paldies, un tagad pāriem pie referentiem, un pirmkārt Someres kundze manā sarakstā par Eiropas Savienību un Turciju un atpakaļ uzņemšanu. Someres kundze. Äh, Liels paldies, priekšsēdētājs kundze atpakaļ uzņemšanas līgums ar Turciju nav uh, tāds, par kuru ir viegli vest sarunas. Šīs sarunas ir ilgušas astoņus gadus, un pagājušajā gadā tās tika pabeigtas. Turcija nav gatava parakstīt šo nolīgumu, tā maigi izsakoties. Turcija uzstāja uz vīzu režīma atvieglošanu, pat eh, nosakot kā priekšnosacījumu bezvīzu režīmu ieviešanu. Bet jautājums problēma ir tāda, ka ne visas dalību valstis piekrīt šādiem, šādām prasībām ko ir izvirzījusi Turcija. Un tādēļ ro, pastāv joprojām liela neskaidrība attiecībā uz uh, nolīgumu noslēgšanu par personu atpakaļ uzņemšanu. Tomēr mums šāds līgums ir, ne, nolīgums ir nepieciešams, ka uh, laikā, kad pāri tā saucamai zaļai robežai starp Turciju un Grieķiju ieplūst liels skaits nelegālo imigrantu Eiropā. L robeža it kā ir uh, tik uh, caurlaidīga tādēļ, ka tiek izdarīts tādējādi spiediens uz Eiropas Savienību, un es gribētu pat uzdrošināties teikt, ka tā ir šantāža. Eiropas Savienība uh, izmisīgi vēlas noslēgt šādu atpakaļ eju, uh, uzņemšanas nolīgumu, un Turcija vēlas bezvīzu režīmu ieviešanu. Turcija ir kandidāta valsts, bet kā kandidāta valstī uh, ir diezgan nesaprotama šāda Turcijas attieksme. Uh, un Turcija arī nevar saprast, kādēļ ar citām kaimiņu valstīm ir noslēgt šādi bezvīzu režīma līgumi, bet ne ar Turciju. Kā jūs skatāties uz šo jautājumu? Acīm redzot, šīs atpakaļ uzņemšanas līgums netiks eh, tik drīz eh, noslēgts, jo ir vairākām dalību valstīm iebildums, vai jūs varētu paskaidrot, kāda ir padoms nostāja. Tagad Baueras kundze mūs informēs par nolieg, nolīgumu ar Armēniju par eh, atpakaļ uzņemšanu un atvieglot vīzu režīmu paldies par to, ka tik izsmeļoši paskaidrojāt situāciju. Katrā gadījumā jūs norādījāt, ka ar Krieviju uh, lietas virzās uz priekšu attiecībā uz atpakaļ uzņemšanu ar Pakistānu. Uh, situācija ir slikta. Un kā tad ir situācija Armēnijas gadījumā? Protams, mūsu ziņojumā ir ierakstīts, ka Pēdējais sarunu rauns notika 12. oktobrī. Gribētu zināt, kāda ir aktuālā situācija, jo no otras puses esam dzirdējuši, ka vīzu liberalizācijas jautājums uh, uh, uh, ir tāds, ka šeit uh, ziņojuma sasniegšana, uh, uzrakstīšanas termiņš ir 5. mārts, bet bez readmisijas atpakaļ uzņemšanas līguma nav iespējams virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Un man ir vēl viens tāds šķietami tehnisks jautājums, bet tai pašā laikā tas ir arī ļoti interesants, un es gribētu dzirdēt jūsu paskaidrojumu. Um, nolīgumos par vī, atvieglotu vīzu režīmu jūs runājat par tādu jēdzienu kā pilsonība un pieminat pilsoņus. Bet atpakaļ uzņemšanas um, nolīgumā konsekventi tik izmantots vārds pavalstniecība. Pat pirmajā punktā ir gan pilsonība, gan pavalsniecība. Kāda iemesla dēļ šie divi termini tiek lietoti? Šķiet, ka abi termini ir uh, sinonīmi, bet kādēļ jūs lietojat vienā dokumentā pilsonību un otrā pavalsniecību? Man ir tāds jautājums. Uh, tas ir tāds diezgan tehnisks jautājums un tomēr interesants. Bet galvenais jautājums šobrīd ir tāds, kāda ir pašreizējā situācija, vai ir iespējams šajā jautājumā virzīties uz priekšu vai nē. Paldies! Ar Marinēsku kunga piekrišanu es gribētu viņam dot vārdu kā trešajam referentam. Atšķirība gan tāda, ka viņš jau ir sagatavojis uh, ziņojuma projektu, bet uh, un uh, viņš ir gatavs mums sniegt savu prezentāciju. Vai es to varu darīt? Jā, esmu sagatavojis jau ziņojumu projektu, jo man sekretariāts lūdzu to sagatavot. Paldies par jūsu prezentāciju, jo es piekrītu tam, ka Moldova uh, pilda savus solījumus un cerams arī līdz Viļņas sanāksmē šis nos, nolīgums tiks noslēgts ne tikai tehniski, bet uh, kopumā ir padomes, uh, Eiropa padomes ieteikums, kas pieņēmts februārī, uh, tā arī rīkoties. Runājot par padomes uh, lēmumu par vīzu atvieglotu izsniegšanu Moldovas pilsoņiem. Patiesībā eh, Moldovas pilsoņiem būs iespēja eh, ceļot bez vīzām, ja viņiem būs eh, biometriskās pases. Un daudzas prasības šeit arī tiek atceltas šīm personām vairs nav pašiem jādodas uz uh, biroju, bet arī uh, šādus uzaicinājumus var izteikt ne tikai uh, Eiropas Savienības pilsoņi, bet arī Moldāvijas pilsoņi un Moldāvijas Moldovas pilsoņi, kas dzīvo citviet Eiropas Savienībā. Tātad šeit ir vienlīdzīga attieksme gan pret Moldovas, gan Krievijas pilsoņiem, jo problēma bija it īpaši tiem Moldovas pilsoņiem, kuri patiesībā vēlējās iegūt Krievijas pases, lai varētu vieglāk iebraukt Eiropas Savienībā. Ceru, ka jūs uh, pieliksiet visas pūles, lai uh, līdz Viļņa sanāksmē pabeigtu uh, šā nolīguma noslēgšanu ar Moldovu. Paldies! Varbūt būtu liederīgi, pirms mēs uzsākam debates, dot iespēju mums vīzī kungam atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Man ir jau lūdzu guši vārdu kolēģi un celiet rokas, ja jūs arī vēl vēlaties papildus uzdot jautājumus. Tātad man servīsi kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Sāksim pēc kārtas. Vispirms Turcija. Jā, šeit attiecības ir grūtas un valsts ir sarežģīta un arī uh, ir, nav tik viegli ar šo valsti vēst ceru un šeit ir daudz. Uh, izaicinājumu. Mums jāpaskatās arī uz ekonomisko integrāciju, kas jau ir izveidojusies. Tad mums tātad šīs attiecības ir ļoti kompleksas. Atpakaļ uzņemšanas nolīgums ir parafēts. Tātad teksts ir gatavs. Es pats parafēju to, kā galvenais sarunvedējs no Eiropas Savienības puses, un to ir parafējis Turcijas vēstnieks un neviens Turcijā šo, šo dokumentu neapšāp. Tātad tas noteiktā brīdī ir jāparaksta un jāīsteno, bet jautājums, kā šo diskusiju sasaistīt ar iespēju pavērt bezvīzu režīmu noteikšanu Turcijai. Tātad nevis atvieglotu vīzu režīmu noteikšanu, bet uh, pilnīgi bezvīzu režīmu noteikšanu, jo tikai tas uh, Turcija interesē. Mēs esam, mums ir skaidrs, ka šīs lietas bija jāuzsāk uh, vienlaikus uh, vienā brīdī, kad uh, mēs parakstām um, noliegumu par bezvīžu režīmu, tad arī tiek uh, iedarbināts atpakaļ uzņemšanas līgums, un par to nekad nav bijis šaubu. Uh, un to arī mēs lūdzām Turcijai darīt um, uh, dialogā par bezvīzu režīma noteikšanu, lai uh, nodrošinātu to, ka dokumenti ir droši, bet un, un citas prasības izpildītas, un šim darbam bija jānorit paralēli, un Turcija to ļoti labi saprot. Un tādēļ Nav arī nekāda centieni veidot asimetrisku situāciju. Bet tagad, ko mēs varētu darīt, ir tā, ka mums jāizvērtē, vai tas, ko mēs vēlamies no Turcijas panākt, virzoties uz bezvīzu režīmu, ir izpildāmas. Bet šīs lietas iet roku rokā, un tādēļ mēs pilnībā uh, pildām padomas lēmumus un Turcijas uh, lēmumus no otras puses. Spēles noteikumi ir skaidri, bet tagad jautājums, kādu šo spēli varam uzsākt. Uh, šo spēli var uzsākt tikai tad, ja abas šīs daļas ir uz galda vienlaicīgi ko Turcija dara šobrīd, cīnoties pret nelegālo migrāciju un kā tā sadarbojas ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Jāsaka, Turcija dara daudz ko. Un jūs noteikti zinat, ka Turcija uh, uzņem ļoti lielu skaitļu Sīrijas bēgļu, un tā ir viena no šīs spēles sastāvdaļām. Uh, ja Eiropas Savienības dalību valstīm būtu jāuzņem tikpat liels bēgļu skaits, tad tas būtu milzīgs sloks. Jā, var jau, protams, teikt, ka tas ir tāds uh, blakus pasākums, bet agrāk vai vēlāk mums būs jāapspriež jautājums par to, kā tiek īstenoti starptautiskās aizsardzības noteikumi. Otrkārt ir uh, labā robeža apsardzības sadarbība un regulārās migrācijas pārvaldības uh, sadarbība, sadarbība ar Frontex notiek, ir uh, izveidot arī karstā līnijā starp abām pusēm. Divpusējais nolīgums par atpakaļ uzņemšanu, kas ir noslēgts ar atsevišķām dalībvalstīm, tā skaitā starp Turciju un Grieķiju, darb, Grieķiju darbojas, varbūt nevienmēr uh, nevainojam darbojas, bet tas darbojas, un tas mums ir jāapspriež, un mēs šādas diskusijas noturām. Un turki arī ļoti atvērti pieiet šiem jautājumiem, un sadarbība ir ļoti laba. Un tāpat sadarbība, lai pārtvērtu nelegālos migrantus, kas vēl šķērsot sauzemes vai vai jūras robežu. Jā, ir nepieciešams ne tikai pats nolīgums, bet apvienotā atpakaļ uzņemšanas komisija. Tātad nevar teikt, ka nav nekādu trūkumu, bet nu, situācija ir tāda, kā es to atspoguļoju. Nezinu, vai esmu optimists vai nē, bet tā kā es biju pietiekami liels optimists, lai noslēgtu sarunas par šo mm, atpakaļ uzņemšanas nolīgumu un pat padomu to atbalstīja. Tad es tomēr esmu optimists. Tagad ar Armēniju. Vai atpakaļ uzņemšanas nolīgums ar Armēniju darbojas? Jā, labi. 2011. gadā ir atpakaļ nosūtīti 1110 uh, valsts piedarīgie vai pavalsnieki uz Armēniju un, un, protams, tas, ka ir 2000 uh, šādas personas aizturētas un atpakaļ nosūtīts 1110, uh, tā ir parastā prakse, ka šie skaitļi nevienmēr saskan un Armēnija ar mums sadarbojas. Šeit nav nekādas problēmas ar šo terminoloģiju starp, starp vārdu pilsonis vai pavalsnieks. Um, ceram, ka līdz viņa sanāksmē vismaz mēs būsim pabeiguši tehniskos jautājumus. Lai komisija un padome varētu uzsākt visas uh, koplēmumu procedūras, uh, tik tālu gan mēs nebūsim tikuši, lai varētu padome un parlaments uh, uh uzsākt koplēmumu procedūru, bet mēs ceram pabeigt ar Moldovu vismaz sarunu procesu nevaram teikt, ka mēs tiksim daudz tālāk uz priekšu, bet es varu apliecināt, ka ir ļoti laba saprātne starp abām pusēm un darbs virzās uz priekšu. Un ja mēs turpināsim strādāt šādā uh, tempā, tad es esmu pārliecināts, ka līdz viņas sanāksmē mēs šo darbu pabeigsim. Paldies! Saka priekšsēdētāji, man septiņi deputāti ir lūguši vārdu, viņu skaitās Amers kundze. Uh, kura vēlas vēlreiz runāt, bet uh, došu vārdu vispirms sešiem citiem deputātiem. Romero Lopes kungs vispirms. Kundze. Paldies. <clears throat> Paldies par sniegto informāciju. Es gribēju izteikties par diviem konkrētiem jautājumiem. Pirmkārt, par nolīgumu ar Maroku. Vai jūs varētu mūs informēt? kuri ir vissarežģītākie jautājumi, lai nonāktu pie mobilitātes nolīguma, ņemot vērā tā stūma Eiropai. Un to īpatnību dēļ, kādas, kādas ir šai valstī vienmēr, kas ir bijusi ar atvērtām robežām un šobrīd ar Malī prob kara dēļ, Sahel problēmu dēļ, es pieļauju, ka radīsies arī bēgļu problēma viņiem. Un kā tas ir skatīts eh, nolīgumā, ko jūs eh, šobrīd runājat. Otrkārt par Turciju. Lai iebraukt Turcijā, ir jāapmaksā tikai naudas summa. Šķiet, ir ap 30 eiro. Tas nozīmē, ka ik viens var nopirkt vīzu iebraukšanai Turcijā. Un tā kā ir daudz valstu pilsoņi, kurās um, Eh, Afganistānā, Sīrijā, kur notiek kāri vai citās nauda, Dominikāna, Arži, Alžīrijā, un ir ļoti daudzi cilvēki, kuri nonāk Grieķijā, jo viņiem ir vienkārši iebraukt Turcijā. Un problēma ir, kā var viņi apgalvot, ka nav izgājuši viņi caur Turcijas teritoriju nokļūstot Grieķijā un kā tas attieksies uz atpakaļ uzņemšanu. E, problēma ir tā, ka e, dažādos aizturēšanas centros Maltā, Grieķijā, citās dienvidu valstīs runājot par migrāciju, par mobilitāti, vairāk nekā 15 gadus ir reāli risināta bēgļu eh, problēma, un kā mēs piemērosim starptautisko aizsardzību. Jo šī problēma ir saistāmi ar e, nolīgumiem, kas tiek parakstāti. Ir e, šie Eh, aizturēšanas centri un kā mēs varam runāt par eh, mobilitātes jautājumiem, kad tūkstošiem cilvēku tie, uz, eh, tiek turēti aizturēšanas centros, viņi nav nekādu pārska, pārkāpēji. Jo es neesmu optimistiska šeit Frontex runājot par šo jautājumu sacīja, ka sadarbojas ar šo valstu lēmēģiestādēm. Dienvidu valstis, procentuāli ir ļoti ar mazu bēgļu apjomu salīdzinājumā ar tradicionālām valstīm eh, - Holandi, Angliju, eh, Vāciju. Kāpēc nav lielākas sadarbības ar dienvidu valstīm, jo šeit nav runa par solidaritāti, bet par to, ka bēgļa status Valstī, e, kurā tiek tas piešķirts, ir jādomā arī par absorbēšanas iespējām. E, bēgļu, e, bēgļu birojam nav budžeta, Frontexam ir budžets, bet tad, kad Frontex izteicās deputātu priekšā, bija skaidrs, ka nespēja tikt galā ar starptautiskās aizsardzības eh, prasītājiem, ja nav personāla, ja nav, eh, ja nav eh, novērtētāju, piemēram, Grieķijā to mēs konstatējām valstī uz vietas, un nešķiet man situācija tik optimistiska. Ja Eiropa nepiešķir līdzekļus, tad nolīgumi un, de, ar, un deklarācijas neko nelīdzēs. Mums ir. Tas bija viss no manas puses. Ir tā no kas kundze nākošā runātāja. Yes, thank you, chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, un paldies, mans ar visi kungs, par jūsu runu. Man ir viens konkrēts jautājums, viens vispārīgāks. Pirmkārt, runājot par Armēniju un atpakaļ uzņemšanu. Vai jūsu rīcībā ir fakti par problēmām ar cilvēku no Kalnu Karagarbahas atpakaļ uzņemšanu? Es domāju, ka problēmas uh, varētu būt arī tad, kad mēs apspriedām atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Gruziju attiecībā uz cilvēkiem, kas nāk no Abhāzijas vai Dienvidu Osetijas, jo te ir runa par eh, pilsonību vai dzīvesvietu vai kaut kādu dokumentu trūkums, un tas var būt par pamatu eh, riskam tam cilvēkam, kurš tiek atpakaļ uzņemts, es nezinu, kur, piemēram, Armēnijā vai Azerbaidžānā, vai jūs apspriež šo problēmu? Mans otrais jautājums ir šāds. Mums ir sešas Aust, Eiropas austrumu partnerības valstis un Krievija ir nolīgumi ar tām, vai jūs varētu salīdzināt šīs valstis, kura ir tālāk tikusi, kur mazāk tālu, jo es domāju, ka mūsu politika būtu harmonizēt nolīgums ar visām šīm valstīm. Paldies! Paldies! Paldies, Gelers kundze, lūdzu! Paldies, tikai viens jautājums no manas puses, cerams, visam konkrēts. Nu jau pirms pāri vairāk kā gadu mēs apspriedām atpakaļ uzņemšanas nolīgumu novērtējumu, komisija nāks klājā ar izvērtējumu Tur tika izstrādāt vairākie priekšlikumi, kas būtu jādara citādi, piemēram, trešo valsts pavalsnieku klauzula, taču neviena dalība valsts to nav izmantojusi, un jūs aicināt šo klauzulu nevienā no jaunajiem atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem neiekļaut. Man ir jautājums, kas notika ar šīm rekomendācijām? Vai ir paredzēts reformēt atpakaļ uzņemšanas nolīgums vai kādu no šīm gūtajām mācībām ir iestrādāta kādā no nolīgumiem, par kur jūs tagad runājat vai plānojat. Paldies, Ernstas kundze, lūdzu. Jā, ja, vielen dank. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Atpakaļ uzņemšanas nolīgums ar Turciju ir uh, Herkula cienīgs uzdevums salīdzinot ar nolīgumiem ar citām valstīm. Tas uh, milzīgi ietekmēs uh, iedzīvotājs. Turcija saka, ka viņa tā pēc šiem spēles noteikumi nespēlēs, viņa valsts vīzu atvieglojums. Kādi vēl ir problemātiski jautājumi diskusijās ar Turciju? Turcija daudz sagaida no šī nolīguma, taču ko vēl bez vīzu režīma atvieglojumiem? Liels paldies, mans ar visi kungs, par jūsu prezentāciju un par uh, ievadvārdiem par katru no nolīgumiem. Es atgriežos pie Turcijas. Jūs minējāt, ka. This is a fair game. Well, ka šai spēlē ir divas iesaistītās puses. Izteikšos precīzi. Nolīguma projektā šajā tekstā ir paredzēts noteikums, ka Turcija ir trīs gadu pārējais periods, lai tā uzņemtu trešo valstu pilsoņus savā teritorijā. Tad, ja viņi ir mm, neregulārā kārtā nonākuši Eiropā. Tātad mums nepieciešama vismaz divi gadi, lai noslēgtu šīs sarunas un sāktu nolīgumu īstenošanu, un tad vēl trīs gadi, tātad kopā veseli pieci gadi, lai nosūtītu, lai nosūtītu atpakaļ trešo valstu pavalstniekus, kas neregulārā veidā nonākuši Eiropā. Nu, pieņemsim, ka mēs par to spriežam, jo cits izvēles mums nav kā. Tad tie uzskatījumi par godīgiem spēles noteikumiem, ja tai, tai pašā laikā Turcija pieprasīja vīzu režīma atvieglojums jau nākošajā dienā. Un es gribētu minēt, ka manā valstī pāri par 90% neregulāro migrantu nāk tieši caur Turcijas, pa Turcijas robežu. Tātad 90% karājas gaisā uz turpmākajiem pieciem gadiem. Un turkiem jau tūlīt nākošajā dienā ir vīzu atvieglojumi. Es esmu gatavs uh, īstenot šos standartus, taču godīgā veidā. Tad lūdzu atstāsim uh, vīzu atvieglojumus uz vēlāku laiku, lai būtu godīgi spēles noteikumi. Un vēl es gribētu zināt, kā jūs reaģējat uz šādu lietu ka Turcija nav nekādu vīzu, uh, vīzu režīma ar kaimiņu valstīm, piemēram, no Dienvidu Āfrikas. Uh, cilvēki bez kādas vīzas var nonākt Turcijā, un šādas sarunas notiek ar Irānu un Irāku. Tā tad arī šo valstu pilsoņi nonāks Grieķijā. Es augstu vērtēju diskusiju par Sīriju Un eh, augstu vērtēju, ka, sadarb, ka uzlabojusies sadarbība ar varas iestādēm uz robežas. Vēl viens komentārs no manas puses. Protams, mēs zinām, ka Eiropa atbalda Turciju tās iekļaušanās procesā, un mums ir arī finansējums kandidātu valsti Taču, kad mēs devāmies uz Evros, es nezinu, vai kolēģi atceras tie, kas tur uh, bija apmeklēja Evros, tā ir pašā brīdī, kad mēs nonācām pie žoga, kas sadala dienvidus no ziemeļiem, tad uh, Turcijas armijas spēku pārstāvis parādījās, un visu to laiku, kamēr mēs bijām šeit uz robežas, uh, mūs novēroja Turcijas armijas spēki. Man rodas jautājums, kāpēc e, nekas tam līdzīgs nenotiek, tad, kad e, simtiem tūkstoši cilvēku šķērso šo robežu ar kontrabandistiem? Stāsts. man rodas jautājums, kā kāds no dienvidiem var šķēršot visu valsts dodoties uz ziemeļiem, un uh, viņ, viņu neviens nenovēro. Tātad es augstu vērtēju visu šī perioda laikā paveik, pa, paveikto, taču ar to nepietiek, un tā nav aizbildnēšanās. Paldies! Paldies, es atvainojos, Grisbergs kundze, es nebiju ievērojusi. Jūs vēlēties izteikties lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies par paskaidrojumu un uh, kopsavilkumu sarunām par nolīgumiem. Es esmu ēnu referente atpakaļ uzņemšanas uh, nolīgumam ar Turciju. Jūs esat uh, snieguši atbildus dažiem jautājumiem, kas man bija neskaidri. Proti, es personīgi gribēju zināt, kāds ir simetrijas mehānisms starp vīzu režīmu, liberalizāciju un atpakaļ uzņemšanu. Jūs ļoti skaidri atbildējat uz šo jautājumu, paskaidrojot, ka asimetrijas nav, jo sarunu apstākļi bija sarežģīti, grūti taču ar visiem partneriem. Situācija virzās uz priekšu Jūs uzsvērāt, kāda atbildi Turcijas varas iestādes sniedz uh, tūkstošiem sīriešu, kas uh, ir pie Turcijas robežas. Un uh, jūs uzteicāt arī šo palīdzību, kas ļauj cilvēkiem izdzīvot. Tomēr vēlos jums vēl uzdot jautājumu par to, ko jūs pieminēt, proti sarunas ar Pakistānu. 2010. gadā spriežot par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Pakistānu, komisija apņēmās parlamenta priekšā. Jūs atceraties, toreiz jums tika uzdoti daudz jautājumu, bija pat zinām pretestība pret pre šo līgumu. Un komisija apņēmās parlamentam sniegt detalizētu aktualizētu informāciju par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu īstenošanu un ne tikai par sārunu gaitu. Bija runa par konkrētu, iespējams, skaitļos izteiktu šo dažādo nolīgumu īstenošanu. Es domāju, ka visiem kolēģiem, lai viņi leģitīmi varētu paust savu viedokli, gūt šo informāciju. Un es personīgi nedaudz uztraucos par to, ka trūkst informācijas par to situāciju, kā tiek aizsargāts tās personas, kas ir uh, atpakaļ uzņemts Pakistanu. Jūs par to runājat, arī komisāra Malstrēm to pieminēja. Toreiz jūs runājat, un vēl 2012. gada jūlijā, ja nemaldos, jūs mums par to runājāt, kad jūs pēdējo reizi uh, sniedzāt ieskat par nolīgumiem. Jūs tā runājat par Pakistānas pilotu projektu. Uh, lai uh, mūsu pieņemtie lēmumi reāli atainotos Pakistānā, un es domāju, ka Pakistāna ir viena no tām valstīm, kurā situācija cilvēkiem ir ļoti smaga. Tāpēc, ja iespējams, es vēlētos saņemt eh, detalizētu, eh, skaitļos izteikt informāciju par to, kā tiek īstenoti atpakaļ uzņemšanas nolīgumi Pakistānā, kā šiem cilvēkiem tur klājas. Un kā pēdējā Zomers kundze. Paldies priekšsēdētāji. Mans ir visi kungs. Uz vienu jautājumu jūs neesat atbildējis. Jautājums ir šāds kāda ir situācija padomē par vīzu at, atviegļu, atvieglošanu Turcijai. Paldies par visām citām atbildēm, bet būtu jauki saņemt atbildi arī uz šo jautājumu. Un Turcija, acīm redzot, uzstājas to, ka nevar saņemt vienu, ja viņi nesaņem ko citu. Jautājums ir šāds, vai jūs redzat kādu uh, iespējas logu pavaramies, ka var, kādu cerību, ka varētu panākt vienošanos padomē. Mēs visi zinām, cik situācija ir sarežģīta, un mēs zinām, kādas ir dažu dalībvalstu bažas. Dažas dalībvalstis uztrauc tāda lieta kā minimālais vecums. Tad vēl ir ģimenes atkal apvienošanās jautājumi, piespiedu laulības. Uh, Ir saprotams, ka dažām dalībvalstīm ir bāžas tātad šis temats ir uh, sarežģīts. Taču jūs pieminējāt uh, partnerības mobilitātes jomā labāk piekļuvi Eiropas Savienībai. Jā, saprat pareizi. Jūs pieminējāt, tāpat arī piekļuvi darba tirgumu un profesionālo kvalifikāciju atzīšana, arī piekļuvas sociālo, sociālā nodrošinājuma sistēmām būtu jārisina. Tā ir viena no galvenajām problēmām. Manā valstī, Vācijā, pat laban norisinās plašas sabiedrības diskusijas par slogu vietējām varas iestādēm, Un eh, šo, šis sloks, sloks izriet no imigrantiem no Bulgārijas un Rumānijas. Tā šos, šis sloks ir viņa dēļ. Šaubu nav par to, ja mēs pie, eh, piedāvāsim piekļuvi sociālā nodrošinājuma sistēmu un darba tirgumu, tad mūs vienkārši drīzumā pārpludinās. Vai jūs varētu par to izteikties un lūdzu pateikt arī kaut ko par vīzu atvieglojumu Turcijai? Kāda ir nostāja Turcijā? Paldies! Zomers kundze, paldies, ar to mēs esam uzklausījuši visus runātājus. Man teica, ka padome nevēlas izteikties, vai padome eh, grib ko sacīt. Nē, tādā gadījumā mans avīzi kungs vārds jums atkal. Paldies! Mēģināšu izteikties īsi. Pirmkārt, runājot par Māroku un Romero Lopesas kundzei atbildot. Es ceru, ka varu sacīt, ka eh, ar Maroku nav atlikušu problēmu, jo pēdējais saruna punkts bija par bažām attiecībā uz sociālo tiesību pārnešanu un iespējām Marokai ar Maroku noslēgt bezvīzu režīmu. Bet mums ir jāpiemina divi būtiski punkti. Viens ir atpakaļ uzņemšanas nolīgums, kas eh, bija bloķēts, bet tagad tas ir pieņemts, ieskaitot trešo valstu pilsoņiem, un arī tas fakts, ka ir skaidri mērķi norādīti partnerībā, lai uh, aizsargātu bēgļus, tā skaitā Marokā, celtoties uz Ženēvas konvenciju un personām, kam tiek piemērot starptautiskā aizsardzība. Mēs nediskutējam par Marokas eh, juridiskajiem pienākumiem, bet par mērķiem. Vīzu režīma atvieglošana iespējams un pasvītroju to, ka bēgļi, kas nelegāli atrodas Marokā, viņu situācija var tikt kritizēta. Šī situācija ir jārisina un jāņem vērā mūsu partneriem. Tāpēc domāju, ka pagaidām varu optimistiski uh, izteikties par šo jautājumu, bet varbūt es vairāk varēšu pastāstīt nākamās nedēļas beigās. Taču uz šo brīdi situācija ir šāda. Neaizmirsīsim to, ka tad, kad mēs runājam par legālo migrāciju, pārnesamību, atzīšanu, tās viss ir iekļauts darbībās eh, divpusēji starp dalībvalstīm, un mums Eiropas eh, Savienības līmenī šeit nav kompetences. Šos jautājumus lemj eh, dalībvalsts divpusēji. Pretējā gadījumā abas schēmas nevar tikt pabeigtas. Par Turciju runājot. Jautājums um, par Turcijas uh, visai svabado vīzu politiku. Jūs varat iebraukt bieži bez vīzas vai ar nelielu nodevu no daudzām valstīm, un tas ir viens no jautājumiem, kas ir daļa no mūsu tākošā eh, dialoga par vīzu režīmu atvieglojumiem. Un mēs norādām, ka šis jautājums ir jārisina vīzu politikas dēļ kas rada uh, lielu skaitu nelikumīgu imigrantu. Un mēs varam runāt par to, kā mēs varam mainīt rezultātu, novērst šo e, parādību. Un ar Turcijas lēmēju iestādēm, tad, kad sarunas būsim pabeiguši, kāds būs rezultāts? Jautājums. Ja es pareizi jūs sapratu, jūs runājat par to, kas notiek Eiropas Savienībā, konkrēti Grieķijā un citās dienvidu valstīs, uzņemot bēgļus un patvēru meklētājus, bet mums ir Eiropas Savienības likumdošana un arī jūs redzat, ka ir notikuši zinām pārkāpumi atsevišķu valstu sakarā otrkārt. Mēs, e, tiešā veidā uzraugām, un arī jūs zināt 33. pants jaunajā Dublinas regulējumā par darba plānu, un mēs izmantojam uh, E, tos, e, tās finanses, lai mēs varētu atbalstīt pūliņus, piemēram, Grieķijā, kur ir darbības e, plāns izveidots. Protams, situācija ir sarežģīta, bet es negribu pateikt, ka viss ir pabeigts. Gluži otrādi, līdz pabeigšanai vēl ir tālu, bet vismaz process ir sācies un ticamā veidā. Taču nākotnē es sagaidu spriedzi, jo dienvidu valstis ir Eh, jau pēc eh, definīcijas vairāk eksponētas, un mēs sagaidām lielāku eh, solidaritāti. Šī ir arī tā filozofija, kas ir piedāvāta mūsu finanšu instrumentā, jo viņu pozīcija ir tāda, ka jāsargā Eiropas Savienības robežas. Taču es piekrītu, ka situācija nav optimāla. Jā nevaram gaidīt arī, lai maza aģentūram, kas ir izveidota, lai palīdzētu kapacitātes veidot dalībvalstīs un risinātu e, kritiskas situācijas. Tā nav e, aģentūra, kas ir izveidota struktūrālām intervencijām, bet mēs zinām, ka ir jāuzlabo arī šīs aģentūras darbs. Tālāk par Kalnu Karabahu Dienvidosetiju. Atpakaļ uzņemšanas līgums ir balstīts uz dažiem vienkāršiem principiem un noteikumiem. Pirmkārt, identificēts valsts piedarīgais ar dokumentu palīdzību vai citā veidā. Mēs vienmēr runājam par Gruzijas vai Armēnijas pilsoņiem, jo tie tādā veidā tiek identificēti. Otrkārt, svarīgs punkts ir tas, ka ja Eh, atpakaļ uzņemšana neapdraud viņu pamats tiesības. Šis jautājums ir jāņem vērā par to, kāda varētu būt situācija valstī, uz kur tie tiek nosūtīti. Un arī citi no tiem pieprasa bēgļa statusu. Manā rīcībā nav skaitļu par eh, bēgļu pieteikumu pieņemšanu no Gruzijas un Armēnijas pilsoņiem, bet tādi ir. Tas nenotiek automātiski, ka viņi tiek nosūtīti atpakaļ uz sarežģītiem reģioniem, bet mums reģions nav tik būtisks. Mums ir līgums no, no, noslēgts ar valsti, un viņi ir šīs valsts pilsoņi. Un Pakistāna. Par Pakistānu runājot. Nolīgums ar Pakistānu līdz šim ir devis maz rezultātus. Es to sacīju sākumā, var to at Uh, apstiprināt tagad. Mēs izdarām spiedienu uz Pakistānas varas iestādēm, lai tā tiktos ar uh, uzņemšanas, atpakaļ uzņemšanas komiteju, lai ņemtu vērā nosacījumus, eh, kas ir noteikti uh, divpusējā schēmā. Un projekts, uz kuru jūs atsaucaties, tiks eh, īstenots tuvāko e, nedēļu mēnešu gaitā, un tas skatīs eh, vienu punktu mūsu e, izvērtējuma ziņojumā kas notiek ar šīm personām, kad tās nonāk atpakaļ savā valstī. Un šis projekts risināt vienu no vissarežģītākajām un grūtākajām situācijām, konkrēti Pakistānas gadījumā. To mēs arī varētu attiecināt uz citām valstīm, piemēram, ASO ietvaros. Tad, kad mēs runājam par izcelsmes valsti, mēs identificējam, kāda ir situācija valstīs, kurā varētu būt bēgļu izcelsmes valsts, eh, atsevišķi no tiem var tikt nosūtīti atpakaļ, un viņiem ir jāintegrējas atpakaļ eh, šajā sabiedrībā. Es negribu teikt, ka situācija darbotos perfekti, bet katrā ziņā mēs ieguldam līdzekļus un politisko grību. Tas pats attiec uz trešo valstu nacionāļiem. Mēs izvērtējumu ziņojumā esam e, sacījuši vairākas lietas papildu šai te. Piemēram, lai nebūtu, mēs neticam, ka. Thing. We said also a uh, third country national when automātiski notiek atpakaļ uzņemšana. Otrkārt, tad, kad tas ir piemēroti. Un, starp citu, mēs piedāvājam nosūtot, eh, nosūtīt trešās valsts um, pilsoņus, teiksim, Armēnijas nolīgumā, bet padomu bija pret. Un pat valstī, kurai nav kopīga robeža, un mēs uzskatījām, ka risks varētu būt zemāks, bet procedūra, lai pieņemtu mandātu, ir. E, mandāts tika piešķirts, lai attiektos arī uz trešo valstu pilsoņiem. Par Turciju tagad atkal. Turku varas iestādes paturprātā, ka mēs sāksim dialogu sarunas ar iespējamu rezultātu, kas varētu būt vīzu režīma atvieglojums, un tajā pašā laikā viņi parakstīs atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Un doma vispirms ieviest vīzu atvieglojumu pēc tam atpakaļ uzņemšanu būtu asimetriska. Otrais punkts. Asimetrijas jautājums attiec uz trešo valstu pilsoņiem. Jā, bet pirmkārtā nav pirmā reize. E, tā mēs rīkojāmies ar Krieviju, ar Ukrainu, un ļoti bieži pastāv zināma plaisa starp to, kad stājas spēkā uh, Eh, nolīgums par attiecīgās valsts pilsoņiem un par trešās valsts pilsoņiem. Un vienmēr ir visos mūsu noteikumos eh, vīzu režīma eh, atvieglošanas vai bezvīzu nolīgumos. Pirms tam vienmēr ir pilnībā ieviests atpakaļ uzņemšanas nolīgumus. Tāpēc nevar būt liberalizācijas ar Turciju, ja pirms tam pilnībā Turcija nav ieviesusi atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Tā izskaitā klauzulu par trešās valsts pilsoņiem. Un šāda simetrija turpinās pastāvēt vēlāk, izņemot dialoga sākums nepiedāvā saīsināt šo periodu, bet nesasteicināsim situāciju un cilvēkus, jo ikvienam ir jādomā par pieredzi iegūšanu un uzticību, taču runājot par vīzu liberalizāciju, atsevišķos gadījumos eh, nākas anticipēt lietas. Es vienkārši saku, ka trešo valstu eh, pilsoņu klauzula nāks mūsu priekšā full has been implemented. Therefore, you know. Un es apzinos, ka mums ir zināms līdzsvar līmenis jāuztur. Tāpat mums ir zināma informācija, kas notiek Turcijā. Turcija strādā samērā labi, ieskaitot līdzekļu izmantošanu, kas piešķirta Turcijai privatizēšanas instrumentu ziņā. Eh, saistībā ar, ar eh, pirms iestāšanās pasākumiem. Bet uh, Eh, bēgļi var pārvērsties rītdien jau par augstāku nelegālās imigrācijas risku. Un šie jautājumi tiek apspriest ar Turciju. Turcijas lēmēja iestāde šo faktu apzinās. Un tad, kad mēs šo dialogu būsim uzsākuši, tad arī mēs risināsim par to, eh, risināsim, kā to īstenot. Un šobrīd jau notiek augsta līmeņa vārds, bet kamēr mēs runājam neformāli, ir grūti skaidri visu izmērīt, bet tad, kad mēs to apspriežam un konstatējam, ka nosacījumi ir izpildīti vīzu režīma atvieglošanai, tad mēs varam rīkoties daudz izsvērtākā veidā. Kāda ir situācija padomē par Turciju? Tā ir skaidra. Turcijā ir. The months ago, under the condition that Turkey is ir eh, un paraksta ceļu karti iestājai un tas nozīmē, ka tā arī parakstīs uh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumus. Bažas pastāv tādas, ka tas ir procesa sākums. Kādas ir procesa beigas, jo vai Eh, varēs pieņemt priekšlikumu, kas izmaina Turcijas status, to mēs redzēsim, bet, lēmum, bet šis lēmums ir pieņemams ar kvalificēta vairākumu balsojumu. Un vislabākā garantija ir tā, ka, ja mēs īstenojam saprātīgu dialogu, norādot to, kam visam ir jābūt izveidotam, tad mēs nāksim klāt ar priekšlikumu un tad uh, arī Turcija apzināsies uh, savas saistības. Ciet, e, šķiet, ka es visiem atbildēju. Es domāju, ka visam jautājumi ir atbildēti, un ar to mēs esam pabeiguši skat, šīs debates. Paldies, mums ir vīzīkums. Thank you. That brings us to the next. Paldies, līdz ar to nonākam pie nākamā darba kārtības punkta mēs esam uh, nedaudz apsteiguši savu darba grafiku, un es ierosinātu komitejas locekļiem ņemot vērā to, ka uh, gaisa, gaisa temperatūra šai zālē nav visai uh, patīkama, un es nevēlos, lai kolēģi dabūtu pneimoniju, klepu vai kaut ko citu. Jā, Tas tikai jūs teiktais liecina par to, cik Eiropa tomēr ir daudzveidīga. Es saprotu, ka Maķie kundze vēlas mūs uh, informēt par uh, šo jautājumu referenta Luana vārdā. Jā, gribēju atgādināt kolēģiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš Marinesku kunga uh, ziņojuma uh, projektam par uh, Moldovu ir 26. februāris 18. Tātad, ja deputāti piekrīt manām priekšlikumam, tad turpināsim izskatīt darba kārtību, pat ja nedaudz apsteidzā mūsu darba grafiku, un es lūkšu Maķē kundzei informēt mūs par šo atzinumu projektu Lonkunga uh, vārdā par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem. Tas ir komisijas priekšlikums, kas tika iesniegts 2012. gada jūlijā par regulu, kas nosaka uh, pamat informācijas dokumentu publicēšanas pienākumu uh, finanšu institūcijām, lai uh, informētu potenciālos investorus. Te gan uh, atbildīgā komiteja ir ekonomikas komiteja un referente ir Bērešs kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētais kungs, saka Macie kundze. Jā, man jāatvainojas kolēģa Lona vārdā, jo viņam bija jādodas atpakaļ uz Rumāniju diezgan steidzami. Viņš ir sagatavojis savu prezentāciju, ko es nolasīšu viņa vārdā. Nelielie ieguldītāji, kuri vēlas veikt ieguldījumu, saskars ar plašu produktu spektru un dažkārt šie produkti ir ļoti specifiski, kas ir pieskaņoti ieguldītāju vajadzībām, bet tie ir Matjē kundze. Lūdzu, visi, kam kaut kas pārunājums, dariet to ārpus šīs zāles durvīm. Jā, lūdzu, turpiniet, Matjē kundze. Tātad informācijas, kas šobrīd ir jāsniedz ieguldītājiem par ieguldījumu produktiem, eh, šobrīd parasti ne, neļauj salīdzināt atšķirīgos produktus un to īpatnības, un tas noved pie tā, ka ieguldījumi tiek veikti neapzinoties pastāvošo risku, un līdz ar to tiek arī ciesti zaudējumi. Normas par produktu caurskatāmību uh, ir ļoti svarīgs aizsardzības pasākums nelielajiem ieguldītājiem, lai veicinātu uzticību iekšējām tirgum. Luāna kungs ierosina, lai nodro, ka ir jānodrošina personas pamat tiesības, tāpat dalību valstīm būtu jāveic pasākumi, lai uh, tiktu pēc iespējas ātrāk ieviestas administratīvas sankcijas ja sankcijas pastāvētu ne nenoteikti ilgu laika periodu pret šādām personām, tas būtu nesamērojami un varētu ietekmēt negatīvi to, šo cilvēku situāciju. Liels paldies! Man nav neviens no komisijas vai padomas teicis, ka vēlētos kaut ko izteikties, vai kāds kolēģis vēlas kaut ko teikt par šo jautājumu. Vaidenhelter kungs. Jā, paldies. Es uh, augstu vērtēju šo priekšlikumu, lai gan jāsaka, ka viena uh, viena, viens no iemesliem, kādēļ izveidojās finanšu krīze, ir tas, tas ka cilvēki nopirka tādus uh, ieguldījumu produktus, kurus tie patiešām nemaz nevēlējās pirkt. Un uh, šo ieguldījumu projektu uh, emitētājiem būtu, produktu emitētājiem būtu jāapliecina šo produktu legalitāte. runājot par sankciju publiskošanu, publicēšanu, tās ir jāpublicē, jo šāde, šādā veidā garantējam atklātību un caurskatāmību. Līdz ar to šis punkts par tirgus stabilitātes apdraudējumu arī būtu jāsvītro, jo galu galā mēs šeit domājam par mazo ieguldītāju aizsardzību. Runā atsauce uz pamatiesību hartu ir ļoti svarīga. Un jauni tiesību akti arī būtu jāņem vērā, ne tikai 95. gada direktīva. Un Eh, tas, kas eh, tika darīts attiecībā uz MIFID, būtu jādara arī uz PRIPS. Tas ir ļoti būtiski, domājot eh, par to, ka ir jā, skaidri jādefinē mm, klientu mērķa grupa un ir arī jāvienkāršo finanšu pakalpojumu produkti, lai tie būtu viegli saprotami. Tas, ka jūs teiktais šķiet ļoti saprātīgi, vai kāds vēl vēlas izteikties, ja nē, tad paziņoju, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. februārs, vai arī tāds vēl nav nemaz noteikts, jautā priekšsēdētāji. Uh, lēmums uh, tiks pieņēmts nākamnedēļ par grozījumu iesniegšanas termiņu, bet grozījumi tiks izskatīti 7. martā un uh, balsojums notiks 20. vai 21. martā. Un līdz ar to nonākam pie darba kārtības pēdējā punkta. Un tā šī sēdes daļa not notiks aiz slēgtām durvīm. Libajas kundze vēl nav ieradusies, bet viņa jau dodas uz mūsu sēžu zāli. Līdz ar to būs tagad aptuveni 5 minūšu pārtraukums, un tad turpināsim sēdi aiz slēgtām durvīm. Um, colleagues, I see Ms. Labai arriving, so I suggest that we just carry on and uh, deal with the last point on the agenda. Es redzu, ka Labai kundze jau nāk. Šis ir pēdējais darba kārtības punkts, un tāpēc tā ir slēgtām durvīm, tāpēc lūdzu visus uh, nepiedarošos doties prom no zāles. Paldies!